Tas ir ļoti nepārprotams signāls Eiropas Savienībai, aicinājums iesaistīties šo dzīvnieku aizsardzībā. Paldies! Tagad ķersimies pie balsošanas. Mums ir diezgan daudz, ko balsot. Lūdzu, koncentrējieties. Vienkāršotā procedūra. Palijā Delikundzes ziņojums par Eiropas mantojuma zīmi. Personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Piecsimt piecdesmit sešas balsis par, 497, 497 par, 18 pret 41 atturējās, pieņemts. Paldies referentei. Saskaņā darba kārtība nākamais balsojums ir par Pakas kundzes ziņojumu par Šveices līdzdalību programmā jaunatne darbībā un rīcības programmā mūža izglītības jomā. Balsojam, kas par ziņojumu, pret, atturas, pieņemts. Sveicu Dorisu Paku bloku. Nākamais balsojums par Sājera ziņojumu par dalībvalstu kontrolas mehānismiem, kas attiec uz komisijas īstenošanas pilnvarām. Mēs balsojam par regulas projektu. Ir virkne 25 grozījumu. Lūdzu par pret atturas pieņemts. Tie 25 uh, juridiskās komitejas grozījumu. Nākamais 18. divas daļas. Pirmā daļa kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. grozījums arī divas daļas par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts un otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par 30. grozījumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsojums par 28. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 29. līdz ar to atkrīt. 14. apsvērums un saskaņā ar to 31. tika atsaukts. par regulas projektu. Sākam balsot par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par uh, likumdošanas rezolūciju. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 589 balsis, no tām 567 par, 18 atturējās, 4 pret. Sveicu eh, ziņojuma autoru. Tagad balsosim par Andrikienes ziņojumu cilvēktiesības pasaulē 2009. gadā. Eh, runa ir par regulas projektu. Desmitais grozījums, kas sākam balsot personālais balsojums, beidzam balsot. 594 balsis, no tām par 245 pret 348, 10. grozījums noraidīts. 11. grozījums - personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 593 balsis. No tām 3, 2 par, pret ir 20, 82, 9 atturējās, grozījums ir pieņemts. Hovits, lūdzu, vai jūs piedāvājat grozījumu? Nē, šeit ir kļūda. Mēs balsosim par 12. grozījumu, sākam balsot personālais balsojums. Beidzam balsot. 600 balsis par 138 pret 457. 5 atturās. 138 par un 457 pret Silvestris kungs. Priekšēdētājs kundze. Jums vienkārši ir jāpasaka par vai pret, jums nav jāsauc skaitļi, jo ir ceturtdienas pēcpusdiena, mēs varam mazliet ietaupīt laiku. Es vienkārši gribēju paskaidrot, ko kolēģi vēlas. Grozījums noraidīts. Mutisks grozījums no kolēģa Hovita. Te ir vienkārši tāds uh, fak, faktu gru, labojums. Manuprāt, uh, pārējās grupas būs ar mieru. Vai ir kādi iebildumi? Labi, tad uh, mēs varam balsot par šo grozījumu. Motiskais grozījums 54. punkt. Par 54. par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts grozījums ar numuru 2 un 5. Tie ir vienādi. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 593 balsis, 338 par pieņemti grozījumi. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. grozījums ir pieņemts. 38, 83. pants, kas par pret atturas šķiet pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Astotais grozījums ir noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. 22. kas par pret atturas pieņemts. 25. Danke, Frau Präsidentin. Paldies, priekšēdētāji. Mūsu eh, sarakstā nav rakstīts. Es gribēju pateikt, ka par otro daļu šajā grozījumā un arī nākošajā mēs, mums ir brīvais balsojums. Paldies! Paldies! Mēs balsojam par 25. pirmā daļa. Kas par? pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Mēs pārbaudīsim tomēr. Sākam balsot, 25. grozījums otrā daļa, beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Līdz ar to balsosim par 13. personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums, 13. grozījums ir noraidīts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. Bal grozījums personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 15. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. 15. grozījums ir noraidīts. Tagad ir divi mutiski grozījumi priekšlikumi - Lohbihlers un Andrikiene par septīto lūdzu. Priekšēdētāji ir divi papildinājumi tekstam. Responsible for insert severe human rights violations such as torture, censorship, rape and insert extrajudicial executions in Iran. Paldies. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Andrikiene, lūdzu, mutiskais grozījums. Mums ir mutiskais grozījums septītajā grozījumā, un teksts ir šāds aicina komisiju sastādīt individu sarakstus, kur ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, tādi kā spīdzināšana, izvarošana un nāvisod izpildu Irānā, it īpaši pēc 2009. gada vēlēšanām, kā arī ņemt vērā to, ka apsvērt sankciju uzlikšanu, tā skaitā mm, finanšu līdzekļu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegumus. Paldies! Vai ir iebildumi? Balsojam! par septīto, kas par pret atturas pieņēmts. 140. Arī šeit Andrikēns kundze ir mutiskais grozījums. Lūdzu. Thank you. E, Paldies. Tā kā ir notikusi pozitīva attīstība Krievijā, Mēs vēlētos grozīt teikumu, kas sākas ar nožēlo, ka līdz šim visas eh, stratēģijas attiecībā uz demonstrācijām uh, nav izdevušās, varas iestādes to, tās nav pieļaujušas. Tad uh, priekšlikums ir aizstāt vārdus so far līdz šim ar datumu 2010. gada 31. oktobrs. Vai ir kādi iebildumi? Nē, balsojam par 140, kas par, pret, atturas pieņemts. Nākamais grozījums numuru 9. Personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Devītais grozījums ir noraidīts. Sešp 17. grozījums, nē, tomēr 16. kas par pret atturas noraidīts. 17. grozījums personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais grozījums 18, kas par pret atturas noraidīts noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. 20. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 20. grozījums ir noraidīts. 23. kas par pret atturas noraidīts pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Viss uh, priekšlikums kopumā par, pret, atturas pieņemts. Sveicu referenti Andrikienes kundzi saskaņā ar darba kārtību. Tagad seko jaunā stratēģija Afganistānai. Pongo in votazione il paragrafo 2. Vispirms balsosim par otro punktu, balsojums par daļām. Un arī personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot par pirmā daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtais punkts - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. punkts - balsojums par daļām. Pār pirmo daļu, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemta. 30. punkts Mūtiskais grozījums - Kīla Nilsens kundze. Priekšēdētājs kundze mūsu grupa vēlētos izmainīt eh, pēdējo teikumā pirmo vārdu. Eh, apsveic aizstāt ar atzīmē. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Tad 30. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 37. punkts. Balsojums pa daļām. Un arī personāla balsojums. Balsojam par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Balsojam tagad par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad 40. punkts, balsāms par daļām, trīs daļas. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 42. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 44. punkts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 52. punkts. Balsojums par daļām un arī personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 53. punkts. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 56. punkts. Balsojums pa daļām. Personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. 66. punkts ar Lakī. Ar Lakī kungam ir mutisks grozījums. Uh, runājot ar pārējām politiskajām grupām, es iesaku aizstāt uh, 66. punktu ar sekojošo. Atzīmē, ka Pakistānas izlūkošanas dienests nodrošinās, lai Pakistāna arī uh, iegūt apmierinošākus rezultātus. Kurš ir pār šo mutisko grozījumu? Non ci sono 40 deputāti. Mums, diemžēl, nav 40 deputātu, kas atbalstītu šo mutisko grozījumu. Votiamo l'emendamento uh, orale. Chi è a favore? nav 40 deputāti, kas ir pret šo mutisko grozījumu, tas nozīmē, ka mums ir jābalso par šo grozījumu. Kurš pār, kurš, nē, personāla balsojums. Vai man ir taisnība? Nav 40 deputātu. Tas nozīmē, ka par grozījumu ir jābalso. Kurš pār? Nē, man saka, ka tas ir personāla balsojums, tāpēc jāsāk balsot ar personāla balsojumu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 67. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. 71. punkts ar Lakiju kungam arī ir mutisks grozījums trešajā daļā. Es iesaku mainīt visu trešās daļas tekstu 6, 71. pantā ar šādu tekstu un lai nodrošinātu, ka īpašie spēki un vietējie spēki, kas cīnās pret Talibānu līderiem, izmanto Petraus, ģenerāla Petraus pavēles, lai eh, netiktu izdarīta vārdarbība pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Mettiamo in votazione il paragrafo. Labi, tad, tad ir jābalso par 71. punktu. Četras daļas. Sākam balsot ar personālu balsojumu par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemt. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Alde iesaka 71. punkta 4. daļu eh, pārtaisīt par 72a punktu, vai ir kādi iebildumi? Balsosim ar personālu balsojumu. Kurš par? Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 81. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. Balsojums par daļām. Personāla balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 93. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G apsvērums. Balsojums par daļām. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. M apsvērums. Par, pret, atturas, pieņemts. Balsosim par rezolūciju kopumā. Par, pret, atturas, pieņemta. Apsveicam referentu. Nākamais punkts ir rezolūcija par krīzes me atrisināšanas mehānismu, lai nodrošinātu stabilitāti eirozonā. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts, balsojums par daļām, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret atturas norādīta. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par Nē, šķiet ir tehnisks punkts. Sančes kungam ir kas sakāms. Nē, Jā, tā kā esmu 9. grozījuma līdzautūre, tur, kur ir teikts MII, vajadzētu teikt MII, MFI. Bene, grazie, chi a favore. Lielas paldies, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais ir atsaukts. Devītais punkts. Balsājums par daļām. Personāla balsājums. Pirmā daļa. Nē, pirmā daļa paras balsājums par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa ir personāla balsojums. Sākam balsot par Es atvainojos. Beidzam balsot. Pieņemta. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemta. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Jūzas kundze iesaka mutisku grozījumu pie 12. punkta. Lūdzu, jums vārds. Jūzas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos to, šo iesniegt sociāldemokratu tautas partijas grupas ALDE un zaļās grupas vārdā. Aicina Eiropa padomi nodrošināt vajadzīgos politiskos signālus, lai komisija izmeklētu turpmāko eiro obligāciju sistēmu, skaidri norādot uh, kādos apstākļos šāda sistēma būtu apmierinoša un vajadzīga visām dalībvalstīm un visai Eirozonai kopumā. Nav iebildumu. Tad mēs balsosim par 12. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par otro grozījumu. Balsojums par daļām. Personāla balsojums pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 11. grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. 19. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. C apsvērums. Balsājums par daļām. Personāla balsājums par pirmo daļu. Nē, balsājumi parasti par pirmo daļu pār, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa - personāla balsājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. G apsvērums. Balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Vai jūs vēlaties pārbaudīt šo otro daļu? Labi, pārbaudam otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Rezolūcija ir pieņemta. Apsveicam referentu. Tagad seši rezolūcijas priekšlikumi par situāciju Kodivārā. Ir sagatavots arī kopējais rezolūcijas priekšlikums. Grozījumu nav. Tas nozīmē, ka e, balsosim par kopēju rezolūcijas projektu par pret atturas pieņemts. proposte di risoluzione sul benessere. Tad četri rezolūcija projekti uh, e, par dēvistiem labprību. Sešas politiskās grupas ir iesniegušas rezolūciju. Pirmais grozījums ir atsaukts. Tomēr tagad balsojam. Eh, piektais grozījums pārpret, atturās, noraidīts. Tagad par pirmo punktu dalītas balsojums pārvā, pirmā daļa pārpret, atturās, otrā daļa pārpret, atturas pieņemts. Pārbaudam labi elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par otro personālu. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Sestais par. Pret. Atturās. Noraidīts. Tagad par astoto dalīties balsojums pirmā daļa par, pret atturās pieņemt otrā daļa par, pret atturas pieņemta. Tagad par devīto punktu par, pret atturas pieņemts, desmitais, eh, trešais eh, grozījums par, pret atturas pieņemts nebija skaidrs, pārbaudam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Nu labi, pārbaudam, lūdzu saliet rokas skaidrāk, sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkt, eh, grozījums. Eh, Atsevišķas balsums sākam. Be, eh, pret. Atturas. Labi, pārbaudam. Lūdzu, ceļiet rokas skaidrāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. F apsvērums par pret atturās pieņemts. Tagad uh, par rezolūciju kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Uh, eh, nu tad uh, priecīgs Ziemassvētks visiem. Un tagad mums būs uh, balsojuma skaidrojumi.